Uh, Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, es vēlos atvainoties jums visiem un pirmkārt jau komisāres kundzei um, Elžbevskai mēs abi apmeklējām lejā preses konferenci un pēc tam žurnālisti vēlējās vispirms runāt ar Bienkovskas kundzi un pēc tam vēlāk intervēt mani Vismaz minūtes septiņas pavadīju ar žurnālistiem, apspriežot reindustrializācijas problēmas ar žurnālistiem no Eiropas Savienības ir svarīgi arī no Eiropas parlamentu mūsu komitejas viedokļi, tāpēc atvainojos jums, Bienkovs kundze, vēlreiz arī visiem kolēģiem, sākam mūsu sanāksmi. Jūs priekšā ir darba kārtība. Vai ir kādi ierosinājumi grozījumiem? Lūdzu, celiet roku. Neredzu nevienu. Tā kā nekādas pārmaiņas nav, nav arī nekādu priekšsērētāju paziņojumu. Un varam sākt trešo punktu Eiropas rūpniecības darba kārtības izstrāda un īstenošanā viedokļa apmaiņa Elžbietu Bienkovsku, eh, iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmējdarbības un MBU komisāri. Mēs tikāmies, es un 15 kolēģi no mūsu komitejas, tikāmies ar Bienkovskas kundzi pagājušajā nedēļ, apspriedām aizsardzības nozars svarīgākos jautājumus. Varu teikt, ka kopā bijām 19, 20 deputāti no IMCO, SEDE un ITRE komitejām. Liela daļa no viņiem bija tieši ITRE komitejas locekļi, jo mūs īpaši uh, interesē šī politikas joma. Paldies, komisārs Kunze, ka esat kopā ar mums! Mēs ļoti labi zinām, ka esat nosūtījusi vēstuli, bet jūs droši vien pati pastāstīsiet par šo vēstuli ministriem, arī mēs to saņēmām. Un svarīgi ir arī tas, ka mēs vēlamies palīdzēt rūpniecībai, vēlamies pabeigt arī darbu pie trilogu par vienoto telekomunikāciju tirgu Visdrīzāk tas varētu, varbūt, būs iespējams nākamnedēļ, pirmdien. Mēs zinām, ka mūsu komitejas vārdā galvenā sarunvedēja ir Pilāra de Kastiljo Vēras kundze, kundze, un es esmu kā ITRE priekšsarētājs atbildīgs par visu trilogu un par tā novešanu līdz sekmīgām beigām. Un tagad, komisārs kundze, došu jums vārdu izteikties jūsu sākotnēju uzrunu. Lūdzu! priekšsēdētāja kungs, godāta deputāta. Es uzskatīju, ka ir iespējas drīzāk jātiekas ar jums, lai paskaidrotu vēstuli, kuru nosūtīja 28 ministriem padomē par mūsu jauno pieeju rūpniecības konkurētspējai. Bet arī, lai dotu jums iespēju uzdot jautājumus. Protams, ka tas viss ir tāds sākotnējs dokuments tikai runāt par rūpniecības konkurētspēju. Un pasākums kā tāds ir svarīgs, jauns, un tāpēc ir svarīgi apmainīties ar viedokļiem ar jums. Tāpat es arī uzskatīju, ka ir svarīgi sniegt plašāku kontekstu, kāpēc mums ir nepieciešama jauna pieeja, ko tā nozīmē praksē un kā mēs to panāksim. Nav pat jāsaka īpaši, ka rūpniecība ir komisijas darba kārtības centrā. Tā 35 miljonus darba vietas, eh, rada vairāk kā pusi no eksporta, finansē 80% no privātās pētniecības un izstrādes. Tāpat arī uh, sniedz ievērojams ieguldījums uh, ražīguma uzlabošanā. Uh, Bet šeit nepieciešams domāt par to arī kā par mūsu nākotni, nepieciešams radīt jaunas darba vietas. Un ne tikai tagad, bet arī nākamajās desmitgadēs. Tāpēc mēs esam noteikuši robustu rūpniecības bāzi kā prioritāti eh, komisijai. Tādās nozarēs kā inženierzinātnes, Um, kosmosa uh, pētniecība, ķīmiskā rūpniecība, farmacētiska uh, rūpniecība, autoru ražošana. Mēs esam pasaules vadošie, vadošā lomā. Trīs ceradaļa uh, no uzņēmumiem ir īstenojuši kādas inovācijas pēdējos gados. Mums pietrūkst 400 miljārdi eiro investīcijās, lai paceltu ražīgumu Ekonomiskā krīze ir īpaši smagi skārusi rūpniecības sektoru. Tas ir samazinājies par 9,2% starp 2008. gada janvāru un 2014. gada janvāru. Starp 2000 un 2014. gadu nodarbinātība rūpniecībā samazinājās visās dalībvalstīs izņemot vienu. Eiropas Savienībā samazinājums bija 16%, apvienotā karalistē un Portugālē pār 30%. Mūsu ekonomiskā atvesaļošanās ir daudz eh, lēnāka nekā citās pasaules daļās, tādēļ, kā Eiropas Savienības rūpniecības ražoša, um, ražīgums 2014. Eh, gadā ir par 9% zemāks nekā augstākajā punktā, kāds bija 2008. gadā. Daudzās svarīgās lomās mēs atpaliekam no konkurentiem, mēs nepietiekam investi veicam ieguldījums um, ehm, jaunās tehnoloģijās Kā es minēju, 80% ieguldījumu notiek rūpniecības nozarēs, un tikai 40% no tā, ko vei, kā ieguldījums veic ASV. Pētījumi liecina, ka gandrīz puse no Eiropas e, ražošanas e, uzņēmumiem nav izmantojuši progresīvas ražošanas tehnoloģijas pagātnē un neplānotās izmantot e, nākamajā gadā. Tāda nu ir izaicinājuma Un kaut arī mēs tradicionāli esam bijusi vadošajās lomās, šobrīd mēs saskaramies ar nopietniem konkurētspējas izaicinājumiem. Mēs šobrīd esam tikai ceratājā vietā, kā inovatīvs reģions pasaulē, atpaliekam no Dienvidkorejas, ASV un Japāns. Piemēram, ķīmiskajā rūpniecībā Eiropa zaudēja savu priekšrocību salīdzinot ar ASV. Galvenokārt eh, amerikāņu firmu veikto slānekļa gāzi ieguvs dēļ Mums pietrūkst elastīgums. Pavisam eh, īsumā painformēšu par neseno tikšanos, eh, par piemēru, kuru uzzināju pavisam nesen. Liel, eh, liels uzņēmums pasaulē sacīja, ka viņiem ir projekts, kur viņiem nepieciešams 500 inženierus pieņemt darbā, tātad vismaz divu, trīs gadu garumā nodarbināt viņus. Un šobrīd viņiem jau ir pastāv aktīva darbība vienā no Eiropas Savienības dibināšanas dalību valstīm. Viņi varētu atrast šīs personas ar atbilstošu kvalifikāciju šai dalību valstī un turpināt strādāt, bet viņi izvēlēs izvairīties no riskiem, un izvēlējās to, tomēr izvietot projektu ārpus Eiropas. Jo pēc divu, trīs gadu e, aktīvas darbības viņiem vairs nevarētu, nevajadzētu visus šos e, cilvēkus nodarbināt, un, e, diemžēl, nepastāv iespējas samazināt šo skaitu. Mēs esam zaudzējuši 500 augstas kvalitātes darba vietu uz diviem, trim gadiem. Kurš Eiropā iegūs no tā? Mums ir jāmeklē risinājumi. Daži uzskata, ka risinājums būtu aizvērt durvis ārējiem konkurentiem vai uzlikt papildus prasības. Es cenšos saprast šo pieju, bet neuzskatu, ka tās ir pareizais solis uz priekšu. Tas tikai samazina izvēles iespējas un palielina izmaksas patērētājiem un uzņēmumiem, kas izmanto šos produktus. Mums ir jāuzlabo savas spējas. Mums ir jāspēj uh, izveidot atbalsta ietvaru mūsu uzņēmumiem, lai pielāgotos un augtu. Mums ir nepieciešama atvērta integrēt pieeja rūpniecībai. Mums ir nepieciešams uzlabot uzņēmumu integrēšanos vienotajā tirgu un globālajās vērtību radīšanas ķēdēs. Uh, šīs ķēdes un uh, tīkli ir tas, kā pasaulē šobrīd notiek darbs. Šobrīd pasaulē praktiski nav tādu produktu, kurus ražo tikai viens uzņēmums. Vairs nav tā, ka viens uzņēmums vienā vietā, vienā, rūpnīca, vienā rūpnīcā gan e, izstrādā e, pro, e, produktu no tā sākuma posma līdz pat ražošanai. To dara dažādi uzņēmumi, dažādās nozarēs, visdražādākajās pasaules vietās. Mūsu vissekmīgākie uzņēmumi ir iekļāvušies šādās vērtību radīšanas ķēdēs, un līdz ar to šī nošķirtība starp ražošanu un e, pakalpojumiem e, ir mazinājusies. Tas viss ir saplūdis ir nepieciešams e, veikt radikālākas pārmaiņas. Pirmkārt, jau digitalizācija ļauj ražotājiem reaģēt uz individuāliem pasūtītāju pieprasījumiem, nezaudāj, nezaudējot um, apjomradīts ietaupījums. Tā ir tāda individualizēta masu ražošana. Otrakārt, uh, kļūst vienkāršāk uh, un arī ienesīgāk savietot kopā preces un pakalpojums. Treškārt, uh, produkti var tik piedāvāti kā viens veselums gan konkrētais ražotais produkts, gan tam pievienotie pakalpojumi. Uh, Vai tur ir iespējami gan individualizēt, gan unikāli produkti? Ražotāji vairs nepārdod autoražošanas rūpniecībā tikai automašīnas vien, bet pēcpārdošanas apkopē, uzturēšana, tad drošības nodrošināšana, tad vairs netiek pārdota automašīna kā tāda, bet mobilitātes pakalpojums, un tāda šobrīd ir pasaule. Tas ļauj arī uzņēmēm izmantot pievienoto vērtību visa ķēdes garumā. Mums jāpalīdz eh, Eiropas Savienības uzņēmumiem ne tikai kļūt par daļu no šīm vērtību radīšanas ķēdēm, bet gan jānodrošina, ka mēs paliekam eh, vadošajās lomās šajās augstas vērtības, eh, pievienotās vērtības jomās. Uh, Un tieši tādēļ, ka preču un preču pakalpojumu kļūšana par e, sastarpēji savienotajiem radījusi ierobežojumus, mums ir nepieciešams e, likvidēt šķēršļus e, precēm pakalpojumiem vienotajā tirgu. Otrkārt, mūsu pieeja, jaunā industriālajā pieeja ir veicināt modernizāciju Eiropas Savienības rūpniecībā. Mums ir jāaicina uzņēmumus pielāgoties vai nu digitalizējoties, pieņemot eh, energoefektīvas tehnoloģiju izmantošanu vai eh, pārējot uz jaunākajām tehnoloģijām. Daudz Eiropas Savienības uzņēmumi ļoti labi strādā. Pagājušajā nedēļā tikos ar uzņēmumu, kas strādā lielapjomu datu un datu drošības jomā. Tas ļoti svarīgs jautājums. Un tā domā arī nozare. Šis uzņēmums sniedz tehniskos risinājumus, lai aizsargātu rūpniecības eh, datus no eh, tā, ka tiem varētu piekļūt trešās puses vai ka nejauši ar to varētu dalīties. Un tas ir tikai viens Eiropas uzņēmums, kurš saci, eh, sacenšas ar četrām ASV konkurentiem globālajā tirgu. Mums ir nepieciešams vairāk šādu uzņēmumu, bet šiem uzņēmumiem ir nepieciešams skaidri noteikumi par lielapjomu datu lietošanu un jāveicina atvērta piekļuve. Tas nozīmē, ka nepieciešams darba spēks ar pareizajām prasmēm. Visi uzņēmumi sarunās ar mani to norādīja, ka ļoti steidzam risinām jautājumu, jo šobrīd viena piektā daļa no universitātes absolventiem strādā zemu vai vidēju prasmu darbos, tad kaut kas nav kārtībā ar eh, Eiropas eh, izglītības sistēmām. Ir nepieciešams, lai mūsu darbspēks būtu gatavs digitālajiem laikmetam pastāv trub, pie, e, liels pieprasījums pēc IKT profesionāliem. Ir vairāk kā 5 miljonu vakāņu neaizpildīt šajā jomā, un to skaits tikai palielinās. Tāpat arī ir nepieciešama transformācija. Mums ir jāuzlabo visu energoavotu efektivitāte. Energoefektivitāte ir jānodrošina kā tāda, tas ir viens no būtiskākajiem pamatprincipiem enerģētikas savienībai, to es pilnībā atbalstu. Tas nozīmē arī mazākas emisijas, mums ir jāstrādā pie emisiju samazināšanas, izmaksu ziņā efektīvā veidā, cieši sadarbojoties ar rūpniecību. Tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem punktiem. Jo tas ir tas, kas ir nepieciešams eh, rūpniecībai. Viņa Viņiem ir nepieciešams zināt, kas notiks pēc pieciem, desmit un vairāk gadiem Eiropā. Es uzskatu, ka nav pretrunas ar konkurētspējīgu rūpniecību un tādu nozari, kas eh, spēj pretoties izaicinājumiem, ko šobrīd rada klimata pārmaiņas. Es vēlētos šo diskusiju organizēt eh, ciešā sadarbībā ar eh, nozars pārstāvjiem. Mums nepieciešama arī droša energoapgāde, ir nepieciešams eh, nodrošināt, eh, ka mūsu e, enerģētikas bilance paliek līdzsvarota, tas ir svarīgi arī mūsu drošībai. Ja Eiropa vēlas palikt eh, kā spēcīgs spēlētājs pasaules līmenī, mums ir jāizmanto un jārada progresīvas tehnoloģijas. Minēšu divus piemērus, kur Eiropa ir augstākajā līmenī - kosmosa izpēta un aizsardzība Kā jau es minēju iepriekš, man bija iespēja par pārunāt aizsardzības jautājumus pagājušajā nedēļā, tātad pa kosmosu vispirms. Eiropā ir divas galvenās programmas, Kopernikus un Galileo, attīstās e, konkurētspējīga un, un īpaši inovatīva nozara. Mēs redzam, ka e, izdevumos pētniecībai, tā skaitā aizsardzības jomā, samazinās izdevumi. Mums ir nepieciešama spēcība, spēcīga aizsardzības eh, nozare, kur ir liela ieguldījumi pētniecībā, un ir pilnībā jāizmanto iekšējās tirgus dotās priekšrocības. Trešā daļa mūsu jaunajai pieejai ir nodrošināt, ka ir biznesam draudzīga vide, un to es saku visplašākajā izpratnē, jo viedām tehnoloģijām ir nepieciešams tāds pats klimats. No kāda uzņēmuma vadītāja eh, uzņēmums ražo medicīnas ierīces, es dzirdēju, ka vienotais tirgus ļauj viņiem eksportēt pārrobežu, pārrobežām, bet, lai saņemtu finansējumu, viņiem bija jādodas uz ASV. Bet šeit runa arī par deregulāciju, par labāku regulējumu mums ir jāizpēta e, šī iespējas, ko dod šīs nozars, tā skaitā kosmosa izpēta. Kā mēs to varam nodrošināt? Mums ir nepārtraukti jāmeklē izaugsmas iespējas pirmkārt. Vienas izolētas stratēģijas vietā mēs rūpniecības konkurētspēju esam likuši pašā centrā komisijas politikai. Uh, Šāda integrēšana nozīmē, ka visas komisijas iniciatīvas ir ļoti lielā mērā skatītas caur tādu industriālu perspektīvu, tā horizontāli caurvīja visas stratēģiskās jomas, kas tika e, eh, pieņemtas šogad enerģētikas savienības, kapitāla tirgus stratēģija un cits vienotā tirgus stratēģija līdz šī gada beigām. Mums ir tiešām nepieciešama tāda iekšējā tirgus stratēģija, kas veicinās eh, inovācijas, investīcijas, uzņēmumu uzsākšanu, nezaudējot no savu atsloka arī patērētājus, bez kuriem nav tirgus iespējams. Mums nepārtraukti jāskatās, kā mēs varam izmantot eh, finansējumu pēc iespējas efektīvāk, mums ir jāoptimizē eh, šī pieeja, mums ir jāīsteno tas, kas ir pieņemts, bet jāiet arī tālāk. Mums ir jāapvieno visi šie elementi pēc iespējas efektīvākā veidā, un tieši tādēļ mēs eh, esam arī uh, mainījuši šo ģenerālu direktorātu atsevišķo individuālo darbu. Mēs mainām domāšanu, tā vietā, lai būtu atsevišķi rīcības plāni tērauda rūpniecībai, farmaceitiskajam sektoram un tā tālāk. Mums ir vajadzīgs viens integrēts plāns. Treškārt mums ir jāstrādā kā partneriem, partnerībā starp komisiju un uzņēmumiem visu laiku, ko es strādāju, es ļoti rūpīgi ieklausos uzņēmumos, patērētājos, vēlas dzirdēt viņu viedokļus. Mums ir nepieciešama partnerība arī starp uzņēmumiem un dalību valstu valdībām, jo liela daļa atbildības par rūpniecību ir dalību valstu ziņā. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama partnerība starp Eiropas Savienības iestādēm, tāpēc arī esmu šeidien, šodien šeit. Mūsu kopīgā loma ir izveidot eh, nosacījumus uzņēmumiem, kas ļautu tām izmantot savu potenciālu. Mums ir jāizmanto pēc iespējas labāk vienotā tirgus instrumenti, kas radīs vairāk darba vietas Eiropā, Mēs var, varam darīt vairāk, lai aizsargātu savus patērētājus, tāpat laikā esot atvērtiem pasaulē. Bet kas ir svarīgākais? Mums ir jāieklausās eh, nozarē. Mums ir nepieciešama ļoti spēcīga rūpniecības nozara Eiropā. Paldies! Thank you very much! Paldies, komisārs Konze, par jūsu prezentāciju, par jūsu runu mūsu diskusiju sākumā. un par eh, Eiropas rūpniecības eh, rīcības programmu attīstību, inovācijām. Tagad gribētu uzsākt debatas. Sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem. Gribētu dot vārdu Niebleres kundzē, lai viņa runā tautas partijas vārdā. Jums vārds. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sākumā teikt eh, Sirsnīgi paldies. Sirsnīgs paldies jums, komisārs Kondis, par iespēju apvainīties viedokļiem un par sarunu šodien. Sākumā gribu konstatēt, ka ļoti atzinīgi vērtēju to, ka rūpniecības politika jūsu prāt ir tik augsts novērtējumi. Un jūs arī tikko teicāt, ka jūs uzsvert nepieciešamību par partnerību starp rūpniecības uzņēmumiem un uh, arī politiku. Protams, ka jāpatur uh, redzeslokā mūsu patērotāju intereses, pilsoņu intereses. Taču, ja mēs gribam radīt uh, darba vietas Eiropā, tad jāuzklausa rūpniecību uh, un ku, jāizdibina, kur ir lielākie šķēršļi un kā mēs varētu iekšējo tirgu attīstīt, lai mūsu uzņēmumi uh, starptautiskā globalizētā pasaulē mm, varētu tikt atbalstīti. Tādēļ esmu ļoti iepriecināta, ka būs konkrēti priekšlikumi. Labprāt gribētu dzirdēt jūs konkrētos priekšlikumus, nu, kur, kur mēs virzamies. Arī detalizēti jau varam runāt arī parlamentā. Mēs šeit jau esam sāk kurš ir, piemēram, refita programma un labāks likumdošanas jautājums risināt. Tāpat arī mēs attīstam tālāk digitālo iekšējo tirgu ar daudziem atsevišķiem jautājumiem, lai zinātu, nu, kā mēs varam mainīties digitālajā kontekstā. Daudz runā par rūpniecību 4.0, lai arī es tā īsti nezinu, kur vajadzētu sākt strādāt un kāds būtu tas politiskais ietvers vai likumdošanas ietvers, lai tieši nu, es gribētu teikt, mūsu vidējos uzņēmumus digitalizētajā apkārtnē vēl vairāk atbalstīt, un būtu jums pateicība, ja jūs varētu pāris vārdus par to teikt. Uh, Tāpat arī jautājums par standartizāciju, mm, ar to varētu mūsu rūpniecību atbalstīt, vai arī vairāk, kas ir domāts ar likumdošanas priekšlikumiem, lai atvieglotu um, situāciju. Taču esmu katrā gadījumā iepriecināta par to, ka jūs uh, uzsverat uh, iekšējā tirgus stratēģiju un jautājumu, kā mūsu rūpniecība var globalizētajā uh, satīklotajā pasaulē tālāk attīstīties. Un vēl viens konkrēts jautājums par jūsu atbildības jomu. Uh, Tas eh, šodien nav eh, pieminēts eh, jūs ievadrunā, bet man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgs satelīti, kosmosa tehnika un gaisa satiksme. Zinu, ka jūs arī ļoti aktīvi strādājat. Mums ir divi lieli projekti, Kopernikus un Galileo. Mēs komitejā tieši par šiem a, projektiem esam daudz runājuši. Sākumā bija sarežģīti, sākumā domājam par PPP modeli, tad uh, vairāk Eiropas uh, nostāja guva priekšroku. Abi projekti ir uh, pavirzījušies uz priekšu attīstībā, un tad jautājums, nu, un kā tad ar Kopernikus un Galileo programmām rīcība būs tālākā nākotnē. Vai jūs plānojat piecu gadu uh, sasākumā jaunas kosmosa programmas, vai ir kāda tālāka attīstība plānot Kopernikus un Galileo programmām? Es sastādīju ziņojumu par uh, rūpniecību, kosmosa uh, politiku un bija uzdots jautājums, par ko intensīvi konstatējām, kāda loma ir ēza dalību valstīm un rūpniecībai, lai nākotnē kopā varētu ar gaisa tehnikas un kosmosa attīstības uh, palīdzību risināt jautājumus Eiropā. Un jautājums ir, vai visas iesaistītās puses varētu uh, arī tikt iesaistītas. Tagad par kosmosa infrastruktūrām. Mans jautājums, un tas ir mans noslēdzošais jautājums, priekšsēdētā kungs. Kāda ir jaunie finansējuma modeļi? Nu, nevis tas, ko mēs pie Galileo un Kopernikus programmām izmēģinājām, bet kas cits bija pēdējā kosmosa konferencē, ko organizēja komisija. Ļoti uzmanīgi ieklausījos teiktajā, kas ir plānots Ķīnā, ASV kā izmantos satelītu struktūru un kāda būs interneta tiesaists jautājumu un kosmosa izmantošanu. Tad ir jautājums, vai tiek domāts arī šajā virzienā, lai Eiropas līmenī mēs izstrādātu jaunu programmu un kā tas tiks finansēts. Tie ir mani jautājumi. Un paldies par apmaiņu. Esmu ļoti iepriecināta par iespēju diskutēt. Paldies, Nībleres kundze. Anglik, tas bija 4 minūtes. Nozīmē, ka katram pārstāvim no podkā grupas 4 minūtes. Nav nekā cita izvēle. Matēl kungs, sociāls un demokrāta vārdā. Jums ir eh, iespēja runāt eh, četras minūtes. Merci, monsieur le président. J'essaierai. Paldies, priekšstādātāj kungs. Nu, es mēģināšu iekļauties četrās minūtēs trīsdesmit. Es eh, uzklausīju konstatējumu komisāras kundze, kuras izteicāt un daudzās lietās var jums tiešām piekrist jūs secinājumus. Taču es daudz labāk būtu gribējis tādu detalizētāku izklāstu, ko darīt, lai investīcijas plūstu vairāk. Jā, pro, Eiropas atjaunotne ir um, nedaudz lēna, ir tāda trausla um, situācija. Nu, piemēram, es būtu gribējis uzzināt, vai jūs piekrītat, lai būtu Eiropas noteikumi. Uh, par definīciju, kas ir šie e, jaunie tirgi. Un ja jūs e, e, daudzkārt runājāt par konkurences pasaules līmenī, un mūsu rīcībā ir uh, instrumenti, kas ir attīstīti 80. gados, nu, piemēram, lieli uzņēmumi kā Airbus saskars ar problēmām. Un ir daudz citu piemēru e, Eiropā, kas apgrūtina situāciju. Un tāpat arī vēl uh, Ir nepieciešama politika, lai visi būtu vienlīdzīgā situācijā attiecībā uz starptautisku konkurenci, bet arī iekšējo konkurenci un ārējo konkurenci uz Eiropu. Jo arī šeit ir atšķirības iekšējā līmenī. Un pēc tam, tad, kad jūs runājat par to, ka pietrūkst elastīgumu, man jārēģē. Un esmu arī nedaudz pārsteigts, jo, nu, jā, tas ir tā kā atgriezties pie pārskatīšanas sociālajiem modeļiem. Eiropā šie sociālās normas ir saistīts ar darba līgumiem, un ja jūs gribat iedrošināt darbinieks, lai strādātu šādos uzņēmumos, kuros varbūt ir um, divi, trīs, uh, divas, trīs darba vietas, tad ir jādod garantijas, ka uh, viņi būtu saistīti ar um, darbinieku nevis citiem uh, līgumiem. Tā arī ir problēma, kādēļ neattīstās ekonomika tik ātri. Tāpat arī eh, kapitāls nevēlas vairāk riska, jeb nu pat ne mazāko risku uzņemties, un tas tiek pārlikts uz eh, valstu pleciem un arī uz strādājošo pleciem. Un tāpat es eh, jāsaka, kā iedrošināt tirgus, kā uh, iedrošināt investorus, jo ir šis garantijas uh, fonds, kas saka investoriem, pat ja jūs rīt nebūsiet veiksmīgi, tad mēs uzņemsimies šos riskus un par to jārunā. Un vēl gribu teikt, kas ir uzņēmums? Jūs daudz runājat par uzņēmumiem uh, un tam piekrīt. Uzņēmums tas ir kapitāls, bet tāpat arī um, cilvēki tur strādā, vīrieši, sievietes. Uh, Un es gribētu zināt, eh, uzzināt, ko jūs domājat par sociālo eh, dialogu, kā eh, sociālās bagātības veidošanas instrumentu. Un katrā gadījumā mēs redzam uzņēmumu, kas saskars ar starptautisku konkurenci, ir tie, kas investē. Jūs teicāt, ka ir pamaz investīcija, bet šie uzņēmumi investē darba instrumentos un tiem jāinvestē arī humānresursos, cilvēku resursos. Uh, Jā, ir uh, jāsaista uzņēmumi un drošība un jāskatās arī uh, šis drošības, sociālās drošības uh, jautājums saistīts ar līgumiem un tas arī būtu iespējams kā izmaiņu punkts. Jūs vairākas reizes runājāt, ka pietrūkst pētniecībā un zinātnē investīciju. Kādus ceļus jūs redzat, lai veicinātu to, ka lieli Eiropas uzņēmumu atgriež savā vadošajā līmenī? Es atgādināšu, ka mm, investīcijas ir būtiski samazinājusies pasaules līmenī. Ķīna mūs ir apsteigusi. Mēs redzam, ka daudz Eiropas uzņēmumu vairs neinvestē. Uh, Pat, uh, pat ja ir vairāk nekā 2% uh, mazuzņēmumu investē pētniecībā un zinātnē. Paldies, komisārs Kondze. Thank you. Lielas paldies, kolēģi. Lieliski. 4,5 minūtes un uh, kungiem uh, 4 minūtes un dāmām 4,5 minūtes. Tāds bija jūs priekšams, tā es sapratu. Kolēģis Foks, ECR vārdā. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Bienkovskas kundze, es esmu sveicināta mūsu sanāksmē. Paldies, ka ieradāties. Vēlos pateikties sākumā jūsu departamentam, ka palīdzējat mazam uzņēmumam manā vēlēšana apgabalā. Es zinu, ka tas ir reti, ka jūs saņemat uzslavas vārdus no Britu um, eh, eh, mm, konservatīviem, bet eh, mums bija uzņēmumi, kuram problēmas bija ar muitas kodeksu. Tikāmies ar Kalējas kungu, kurš ir klāt arī šeit divas reizes, un problēma tikus atrasināta. Tā kā jūs esat palīdzējuši vienam mazam uzņēmumam, un paldies jums par to. Pievēršoties jūsu prezentācijai. Jūs daudz runājat par palīdzību MVU, un tas būtu jānovērtē atzinīgi. Bet tas, ko es pamanīju, bija daudz siltu vārdu, bet ļoti maz konkrētu lietu. Es tad ierosinātu jums, ka rūpniecībai, gan lielai, gan mazai, nav nepieciešami lieli plāni no Eiropas. Viņiem nepieciešams ļaut nodarbināt cilvēkus, radīt darba vietas, radīt labklājību un izaugsmu mums visiem. Manuprāt, problēma ir tas, ka ir pārāk daudz Eiropas, nevis pārāk maz Eiropas. Jūsu departaments un komisija kopumā varētu mums visiem palīdzēt samazinot likumdošanu, nevis nākt klajā atkal un atkal ar jaunām sarežģītām iniciatīvām. Vēlos uzdot jums jautājumu To, to es jums e, jautāju arī pirms 12 mēnešiem jūsu apstiprināšanas uzklausīšanai. Es prasīju jums, kuru tiesību aktu Eiropas Savienībā jūs vēlētos atteikt, no kura jūs vēlētos atteikties vairāk. Jūs toreiz nevarējāt atbildēt. Šobrīd, komisārs Kunze, jūs gan izgādu esat bijusi. 12 e, mēnešus bijusi komisāre, Varbūt jums par šo laiku ir ideja par vienu tiesību aktu, no kura varētu atteikties. Vai jūs varētu man pateikt, kur tieši? Nākamais runātājs. Debake no Ādas. Tagad jums vārds, kolēģi. Paldies, paldies priekšsēdētājiem. Arī no manas puses būs vairāk jautājumu. Paldies, komisārs Kundzē, par eh, vēstu, ko jūs nosūtījāt eh, komitejā. Arī no manas puses gribētu teikt, ka Jūsu ģenerāla direktors raksta vislabākos baltās eh, grāmatas, zaļās grāmatas vislabākās vēstules, bet runa jau ir par ieviešanu. Mans jautājums ir specifiski par šo jautājumu. Jūs zināt, ka tās politiskās iniciatīvas, kuras pieminējāt savā vēstulē, jūs eh, pieprasījāt eh, palīdzību un bija runa par to, kā atbildības lielākā nasta guļ uz dalību valstīm. Kā labāk ar tām sadarboties nekā tas, tas bijis pagātnē, lai patiešām būtu veiksmīgi lūgniešas priekšlikumi. Faksa kungs, varbūt, jā, jūs teicāt, ka vajag mazāk Eiropu, bet šo, šīs pieejas ir pieņemuši dalībās, arī jūs dalībās. Jautājums par to, kā mēs labāk varam veidot likumdošanu, lai patiešām uzlabotu Eiropas rūpniecību. Un uh, to visu izturot dalībvalstīs. Mans jautājums ir, kā jūs eh, paņemsiet arī sev līdzi dalībvalstis par rūpniecības politiku. Protams, es jautājums arī par enerģētikas politiku. Jā, es zinu, ka tas nav simtprocentīgi jūsu kompetencē, bet tam ir milzīga ietekme par to, uz to, kā Eiropas uh, rūpniecība var palikt konkurētspējīga. Mums ir enerģētikas uh, likumdošanas uh, projekti, kā jūs to vērtējat, eh, kas tur pietrūks, no raugoties no rūpniecības perspektīvas. Eh, komisija gatavo par emisiju tiešācības schēmu jaunu priekšlikumu, ir ļoti liela debats arī mūsu komitejā. Un eh, kā jūs to vērtējat no jūsu puses, tas ir pieminēts jūsu vēsturē, kas būs pirmie soļi, ka, ko ir jādara labāk, salīdzinām ar to sistēmu, kāda ir pašlaika, lai panāktu bilanci līdzsvaru lai mēs saglabātu starptautisko konkurētspēju mūsu rūpniecībai. Piemēram, mēs redzam, ka daudzas, daudz uzņēmumi, kas pagājušajos gados ir jau iegūdījuši, ko varētu darīt vēl labāk ar pieejamo tehnoloģiju, lai saņemtu vēl papildus tiesības tirgos, vai pastāv iespējas ITS, lai nodrošinātu lai panāktu šīs papildus tiesības un lai mēs būtu vairāk konkurētspējīgi nekā līdz šim starptautiskajā tirgū. Vēl viens jautājums par pašreizējo likumdošanu. Mūsu ekonomikās ir eh, novēr, notiek liels pavērsiens no ražošanas drīzāk uz eh, pakalpojumu rūpniecību. Tātad eh, ir jādomā par to, ka ir šī pakalpojuma mentalitāte, ir arī šī aprīdas ekonomika, bet eh, gan nacionāla likumdošana, gan Eiropas likumdošana šeit tomēr ir vēl zinām šķiešļi, ko šeit varētu vēl darīt, jo šis pavērsiens notiek. Un es domāju, ka mums ir jādo, jāsniedz palīdzība, lai nodrošinātu, ka bieži vien tās ir mazākas, eh, mazāk uzņēmumi, lai tiem dotu iespēju augt un eh, sniegt labākus pakalpojumus mūsu pilsoņiem. Jā, ceru uz konkrētām atbildēm. Reiz paldies, kolēģi, par jūsu jautājumiem un piebildēm. Bitikofer kungs ir nākamais runātājs zaļo vārdā. Thank you, chair. Thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies komisārei par uh, jūsu prezentāciju. Jūsu prezentācijā Es piekrītu, man droši vien, ka visi no mums piekritīs. Jūs pieminējāt punktu, ka neesam visu atrisinājuši, un uh, ir tomēr ļoti spēcīga konkurence, ņemot vērā inovāciju un citus elementus uzņēmē darbībā un rūpnieciskajā attīstībā. Mēs piekrītu, vismaz es piekrītu, ka mums nevajadzētu izveidoties tādu stratēģiju, kas uh, aizsies durvis, kas neļaut attīstīties. Mums vajadzētu radīt vērtību, vērtības, piemēram, tās vērtības, mums ir jānodrošina inovācija. Varbūt tā nav pavisam jauna politika, arī iepriekšējā uh, komisija Barozo komisija 2011 uh, gadā arī jau bija izstrādājis stratēģiju, un es ceru, ka jūs eh, turpināsiet izpildīt, uh, virzīt uz priekšu šos mērķus. Kas trūkst? Tā ir konkrēta politika, specifiska. Manuprāt, trūkst arī ideja, neko nedzirdēju par to, kā mēs varētu risināt svarīgo politisko problēmu kādēļ mums ir vajadzīga Eiropas rūpnieciskā politika, ja mums nav Eiropas rūpniecības politikas uh, konkrētspēja, kā mēs varam mobilizēt dalību valstis, piemēram, raugoties uz uh, modernām, inovatīvām, attīstītām tehnoloģijām, jo daudzas dalību valstis uh, nepietiekami rīkojas, kā mēs tās varam interesēt un veidot tādu ietvaru, lai mainītu Eiropā kopumā visu uz labāko pusi. Jā, tieši tāpat kā Foksa kungs, es eh, arī gribētu teikt, ka ar siltiem vārdiem vien nepietiek. Ir vairāki punkti, ko, kuriem es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt, komisārs kundze. Jūs vairākas eh, reizes runājāt par rūpniecības konkurētspēju. Jūs nepieminējat, ka šī komiteja pagājuši gadu, un arī viss parlaments piekrīt, ka mēs eh, gribētu tādu politiku, kas eh, kombinē konkurētspēju un ilgspējību. Un jūs paskatrojumos, jūs teicāt, nav pretruna starp eh, konkurētspēju un klimata aizsardzību. Bet, ja jūs ņemat abu šos aspektus vērā, nav pretruna starp rūpniecisko uh, attīstību un sociālo attīstību, bet tikai tad, ja jūs tos abus ņemat vērā un pie tā strādājat. Jā, jūs uzklausāt cilvēks, bet jūs nepieminējāt eh, vidas institūcijas. Jūs nepieminējāt arotbiedrības, darba ņēmē pārstāvjus. Es domāju, ka viņiem vajadzētu būt ieguldījumi, ja mēs raukāmies no inovācijas punkta. Jā, inovācija ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kā virzīt rūpniecību uz priekšu, kā atbalstīt. Eh, to nedara tikai inženieri, to dara arī strādnieki. Un es domāju, ka tas ir labs pamats runāt ar šiem cilvēkiem, un nevis tikai ar noteiktām grupām. Tieši tāpat šī rīt konference ar Sisimo par eh, rūpniecības pieminoto vērtību. Tur tika prasīts Eiropas Savienībai noteikt standārtus un regulējošo likumdošanu, lai attīstītu, atbalstītu uzņēmē darbību. Kad es klausos, ko saka maziem vidējie uzņēmumi, viņi saka, ka mēs nevaram vienkārši novērst visus šķēršļus pakāpojumu. Daži no šiem šķēršļiem mums ir, jā, ir svarīgi pie mums kā MVU. Es domāju, ka tam visam vajadzētu būt specifiskāk, ja raukāmies uz politiku virzieniem. Es neko nedzirdēju par Tā jauna filozofija par tiešām jaunu pieeju. Ja jūs apgalvojat, ka ilgspējība ir jūsu jaunā pieeja, manuprāt, tas tā nav. Paldies, kolēģi! Nākamais kolēģis ir Tikjotis Gojas grupas vārdā. Στο Πρόεδρε, και εμείς με τη σειρά μας Paldies, priekšstādātāja kungs, arī mēs gribētu Vienkovskas kundzi sirsnīgi sveikt šeit komitejā, un, protams, ka daudz ko uzklausījām, taču mūsu viedoklis ir tāds, ka ir jārunā par krīzes iemesliem, jo krīzes iemesli ir saistīti ar uh, ekstrēmo taupības politiku, kas aizvien daudzās dalību valstīs tiek īstenot, un pamatā tā ir politika, kas noved pie recesijas un kavē izaugsmi. Tie ir daudzi pasākumi, kas ir vērsti pret rūpniecību. Daudzās Eiropas valstīs, ir īpaši Eiropas dienvizos, mēs redzējām, pieredzējām, ka rūpniecības aizplūdums ir uh, reģistrējams un uh, darba ņēmēja tiesības samazinās. Daudz mazie uzņēmumi slēdz savas durvis, daudz miljonu cilvēki zaudēja darbu. Mums ir nepieciešama rūpniecības politika, kas nevienu neizslēdz, kas visus aptver. Uh, jāapkaro bezdarbi, tīpaši bezdarbi jauniešu vidū, jārada jaunas darba vietas, kas būtu drošas un garantētu cienīgu ieņēmumu avotu. Mums ir nepieciešama ilgspējīga ekonomikas attīstība. Mūsu viedoklis ir tāds, ka Eiropas rūpniecības politika būs vērtīga tikai tad, kad tiks atrisināts tās problēmas, kādas ir radītas. Un, kā jau teicu, līdzšinējā ārkārtīgi liberalizētā politika ir līdz atbildība, līdz atbildīga, ka ir radušās šīs problēmas. Valsts investīcijām jābūt plašākām. Valsts vai valstis to saistības ir atbalstīt Eiropas uzņēmums, lai varētu paplašināt Eiropas investīcijas. Bez tam visas e ES institūcijas mm, tām būtu jāpārdomā valsts atbalsta politika. Tas varētu stiprināt Eiropas uzņēmumus salīdzinājumā ar uzņēmumiem citā tās valstīs. Nākamais punkts. Daudzi jau par to runāja, piemēram, EKR un ALDE pārstāvji. Jautājums nav vispār to vairāk vai mazāk Eiropas, bet gan kādu Eiropu gribam. Mēs gribam Eiropu, kas ir sociālāk vērsta, kas nodrošina izaugsmi, kas garantē cilvēku tiesības. Uh, un uh, garantē to vier, vērtību ievērošanu, kuru atbalstam. Vienkovskas kundze, vienu lietu es nesapratu jūsu teiktajā. Nu, uh, konkrēts piemērs. Jūs runājāt par uzņēmumu, kas meklēja kvalificētus darba ņēmējus un gribēja radīt 500 darba vietas, lai ražotu Eiropā. Ko jūs gribējāt ar to teikt? Vai runa iet par to, ka Eiropā mums jāsamazina darba ņēmēju tiesības, jāsamazina algas, lai šādā veidā palikt konkurētspējīgu? Šāda rūpniecība balstītos uz pilnīgi nepareiziem pamatiem. Un es domāju, ka tās nav stabilas um, attīstības garantija, kas radītu darba vietas, kas nodrošinātu darbņēmēju tiesību ievērošanu. Un mēs aizvien konstatējam, ka tiek veicināti un īstenoti pasākumi tajās valstīs, kurās banku sistēma ir saskārusies ar krīzi. Eiropas komisijas piedāvātie pasākumi lai uh, stiprinātu rūpniecību, ir redzami, taču pasākumi ir nepieciešama tajās valstīs īpaši, kur uzņēmumi īpaši smagi cieta no krīzes. Un tajā pašā laikā aizvien vairāk samazinās kopējā budžetā paredzētie līgumi inovācijām un pētniecībai. Nākamais jautājums. Kādi soļi nāks par labu nākotnē maziem vidējiem un vismazākajiem uzņēmumiem, kas cīnās pret negodīgu konkurenci? Tas notiek tā, jo citos pasaules uh, reģionos ir plānoti citi atbalsta mehānismi. Es domāju, piemēram, par TTIP nolīgumu, kas uh, uh, ļoti liels problēmas varētu radzīt maziem un vismazākajiem uzņēmumiem. Paldies, kolēģi. Nākamais runātājs. Kolēģis Bareldi, e FDD vārdā. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze ļoti uzmanīgi izlasīju jūsu uh, vēstuli un arī pielikumu pie vēstules. Un bija uh, viena sadaļa tajā biznesa vidē draudzīga uh, attīstība un draudzīga vide. Nu, šeit tiek kompleksi jautājumi minēti, lai uh, MVU uh, uzlabotu pieeju kredītiem. Tas ir brīnišķīgi, taču pirms mēs uh, sākam runāt par šiem aspektiem, mums varbūt vajadzētu uh, parunāt par. Uh, to instrumentu efektīvu izņē, izmantošanu, kāda, eh, kāda jau mums ir. Nu, piemēram, par eh, kavēšanos maksājumos. Tas ir efektīvs o, instruments, lai, nu, burtiski tāda kā skābekļa malku dotu mazajiem uzņēmiem, jo viņiem patiesi ir grūti piekļūt, jā, svaigiem līdzekļiem. 2015. gada 16. martā Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu par šīs direktīvas efektivitāti. Tiek piedāvāti pasākumi, kas būtu piemēroti, bet kas tad ir turpināts, kā, kas, kas tiek turpināts, kāds darbs tagad būs ievadīts? Mm, 2013. gadā 30 dienas bija uh, paredzēts kavēšanās uh, izpratnē, ja maksātājs ir valsts. Itālijā 165 dienas ir vidēji uh, uh, kavēšanās laiks. Ko dara Eiropas komisija? Kā tā uh, atrisina situāciju? Un daudzās jomās mēs redzam, ka it īpaši kavēšanās skar maksājums no valsts vai pašvaldībām. 67% no uzņēmējiem Itālijā, kurus tika aptaujāti, viņi teica, ka šīm direktīvām nemaz nav bijušas pozitīvas ietekmes. Šeit runa ir par Eiropas Savienības ticamību. Ko jūs par to domājat? Un vēl viens jautājums. Vienotais Eiropas patents. Nu, acīm redzot, tas ir spēkā tikai attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas 28 dalību valstīs ir reģistrēti. Jā, bet nu kāda tad ir šī situācija? Kas ir spēkā attiecībā uz maziem uzņēmumiem, kas uh, labāk gribētu geogrāfiski ierobežotu aizsardzību? Un paldies jums par atbildēm. Čē. Madam. Barbara Kapel. nāca Eiropas vārdā un brīvības vārdā. Jūs polskā grupa. It, Svarīgi to pieminēt. Danke, Herr Paldies, priekšsēdētāji, kungs, paldies, komisārs, kundze. Paldies par jūsu teikto un esmu iepriecināta, ka tik ļoti atbalsta Eiropas rūpniecību un Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Jūsu trīs punkti jūsu programmā un arī tas, ko pieminējāt jūsu vēstulē, arī par to jau tika runāts, prot, proti pievienotās vērtības ķēde, modernizācija, atbilstība vides. Uh, standartiem, vidē draudzīga uzņēmuma. Tā ir laba un vērtīga vīzija Eiropai, tā ir vērtīga, lai to uh, tiešām īstenot. Vēl jums veiksmi to īstenojot. Otrs punkts, ko jūs nu, apzinājāt, kā būtiski, tā ir rūpniecības konkurētspējas ievērošana dažādos uh, sektoros. Tas ir ļoti nozīmīgs sadarbībā ar komisiju, tas ir jautājums par uh, Nu, piemēram, um, seku novērtējumu Itālijas prezidentūra ļoti būtiski virzīja uz priekšu. Šodien laikraksts Handelsblate uh, publicē interviju ar jums, uh, būtībā daudz, kas, ko jūs arī šeit jau minējāt, tur tika runāts. Digitalizācijas nozīme ir ārkārtīgi liela, ja mēs uh, redzam, cik ļoti ātri šis sektors aug sešas reizes vairāk nekā parastās rūpniecības uh, nozars un arī uh, plašapjoma dati. I think it works now. I didn't. Šķiet, ka tagad viss strādā. Jā, noticis brīnums. Vienkārši brīnišķīgi. Handas Blāta intervija, es eh, ar to beidz runāt, gribētu īsumā apkopot digitalizācijas nozīmi, ko jūs jau arī uzsvērāt. Uh, Jūs uh, izteicāties pret pārlieku lielu noregulējumu. Šodien teicāt to arī savu uzrunā, ka tas ir svarīgi veidot vidē draudzīgu vidi. Jūs uh, vēlēties vairāk pētniecības līdzekļu, it īpaši aizsardzības uh, eh, pētniecībai. Mēs šeit runājam arī par kosmosu. Tās noteikti ir politikas jomas, kas ir ļoti svarīgas Eiropā. Un uh, 20% reindustrializāciju uz 2020. gadām, kā mērķis, to jūs pieminējāt, jūs teicāt, ka procenti jums nav tik svarīgi, bet jau kurā gadījumā jāraukās, lai ražošana un vērtību radīšana paliek Eiropā. Es arī uzskatu to par svarīgu, un tas ir labs mērķis. Bet mēs zinām, ka realitāte, un šodien ar vairākiem piemēriem jūs to pastāstījāt, ka realitāte bieži vien ir izskatās savādāka. Un ir īpaši eh, pamatoties eh, dalībvalstīs. 6, 6 miljoni darba vietu ir zudušas. 6 miljoni darbietu zudušas. Jā, un eh, nodokļu nasta Eiropā ir divreiz tik liela nekā ASV, daudz liela nekā Japānā. Enerģijas cenas ir uh, dubulti kā augstas uh, nekā ASV. Eiropa šeit uh, atpaliek, uh, Eiropa ir 4. vietā inovācijā visā pasaulē un ir uh, pavainosies izglītības reizēm ar citiem reģioniem Jūs pieminējat arī, ka darba vietas digitālajā jomā ir milzīgs, eh, milzīgi trūkumi, mums ir vajadzīgs daudz lielāk konkurētspējīgi. Un arī piekļuve kapitālam kļūst ar vien mazāk. Pieprasījums ir eh, lielāks, bet eh, tas netiek pietiekami labi sadalīts, un tas ir novedis arī pie krīzes, ka mums ir 400 miljārdi investīciju trūkums. Tādēļ mans jautājums jums. Papildus tiem pasākumiem, kurus jūs pieminējāt, kādi pasākumi uh, kādus jūs izvirsiesiet un ko varēs arī iztenot, lai e e globāli uzlabot Eiropas uh, e, konkurences spēju, it īpaši iepratiem ASV, Ķīnu, Dienvidu Koreju un Japānu. Un arī ļoti svarīgi, ko pieminēja arī daži iepriekšēji runātāji, kādi pasākumi būs tie, ko jūs izvirzīsiet, un kā jūs motivēsiet dalību valstis sniegt ieguldījumu, lai tās veidotu labus ietvaru nosacījumus, lai varētu palielināt Eiropas konkurētspēju. Ko jūs darīsiet attiecībā uz nodokļiem, enerģijas cenām, par licenču procedūrām? Gribētu pateikt no manas valsts Austrijas, ka, lai saņemtu atļauju, 380 kV eh, elektrības eh, pārvadām ir vajadzīgi 30 mēneši. Tādā veidā mēs nekļūsim er, konkurētspējīgi. Kādus pasākumus jūs izvirzīsiet no komisijas puses, eh, lai atstātu ietekmi uz dalību valstīm? Thank you very much. Paldies. Jā, tā bija ļoti gara runa, jā, bet runātāja saka, ka man tomēr pārtrauca. Jā, es pārbaudīju, jūs tomēr runājat ļoti gari, bet nu to visu mēs varam pieņemt. Jā, es varētu, kolēģi. Tagad došu iespēju kolēģei, eh, komisārai Bienkovskai sniegt iespēju atbildi, jo viņa saņēma daudzas jautājumus. Un eh, mēs sniegsim tādu iespēju atbildēt, un pēc tam būs otrā jautājuma kārta un piezīme kārta. Tagad komisārs kundzei vārds. Jā, paldies. Es varbūt centīšos atbildēt pa vienam uz jautājumiem, bet ja kaut kur jautājumi atkārtojas, es tad centīšos eh, atsaukties uz tiem. Vispirms, vairāki no jums eh, jautāja par to, kādus konkrētus pasākumus, um, kādās konkrētās jomās tad uh, mēs ierosinām. Vēlos atkal atkārtot, ka vēlos pēc iespējas mazāku tiesību aktu priekšlikumu skaitu, cik vien tas iespējams. Mans dienas ir ar visaugstāko skaitu atsaukto tiesību aktu priekšlikumu. Cenšamies atrast kā būs labākais darba veids tuvākajos mēnešos. Mēs strādāsim uz visu, eh, attiecībā ar visu, kam ir pārobežu raksturs kāds Eiropas rūpniecībai vajadzīgs, kas eh, apdraud to, tirgus fragmentācija, e-komercija, pārobeža e-komercija, standarti, platformas, savstarpējā atzīšana, īstenošana īstenošanas kontroli, un tam ir ļoti liela nozīme, var tikai vēlreiz atkārtot to, ko jau vairāk kārt sacīja, spēcīga īstenošanas kontrole attiecībā uz spēkā esošo likumdošanu, tas man ir ļoti svarīgi. Standarti, ļoti svarīgs jautājums gan precēm, gan pakalpojumiem. Kosmos. Mums tagad ir lielā mērā jākoncentrējas uz divām galvenajām prioritārajām programmām - Galileo un Kopernikus. Uh, Mums tikko bija veiksmīgā Kopernikus eh, palaišana satelīta, tā kā viss virzās labā virzienā. Mums būs pakalpojumi pieejami no Galileo sākot ar 16. gadu un pilnībā izmantojami no 2020. gada. Protams, tas ir civil, civilā pielietojuma projekts. Tur galvenais uzsvars Galileo projektā uz civilo pielietojumu, bet Tas ir svarīgi arī mūsu drošībai. Nīblers kundze eh, jautāja par kontaktiem un sadarbību ar Eiropas kosmosa aģentūru. Ir bijis dažādi pēdējo gadu laikā, kā esmu dzirdējis, centīšos uzlabot sadarbību ar viņiem. Mēs esam dalība organizācija Eiropas kosmosa aģentūrā, līdzīgi kā citas dalību valstis un citas valstis. Bet mēs maksājam ievērojumu naudas summu viņiem, un tāpēc mums ir nepieciešams labs kontakts, un mums jābūt pārliecinātiem, ka viņi tiešām izdara to darbu, ko mēs viņam esam uzdevuši. Protams, ka trūkst investīciju, un tas arī ir iemesls, kāpēc es vēršos pie jums, EFSI Eiropas eh, fondam, Eiropas strateģisku investīciju fondam, un sagatavošanā ir vairāk tūkstošu projektu no dalību valstīm. Desmit no tiem, kā es pārbaudīju, ir attiecinām uz rūpniecību. Un es vēlējos eh, sagatavošanas posmā, kas eh, gaida īstenošanu daudz rūpniecības projektu. Nesen vēl tas bija tikai viens projekts, kas iesniegts no visām dalībvalstīm. Šobrīd tas ir desmit šis skaits, bet joprojām tas ir ļoti mazs skaits. Salīdzinot ar to, cik svarīgi ir rūpniecība Eiropā. Tā kā savā ziņā tā ir arī jūsu loma. Tikai jautāts par manu kontaktu ar dalību valstīm. Jā, protams, uh, Eh, konkurences eh, padome ir tas, tā kontaktvieta, kas man ir dalībvalstīm. Tas nedarbojas ideāli šobrīd. Un eh, nākošai Luksemburgas prezidentūrai, kad tā sāks pildīt savus pienākumus, mēs centīsimies konkurences padomē veidot labāku sadarbību ar labākiem rezultātiem. Un es vēlos pateikt arī kaut ko par rūpniecības projektiem FC ietvaros. Tā ir iespēja. Uh, energoefektivitātes projektiem. Tas ir kaut pirmā lieta, kas man nāk prātā, domājot par rūpniecības projektiem. Bet eh, lielā mērā pietrūks šādu projektu piedāvājumu no dalību valstīm. Vairāk jautājumu bija par mans minēto piemēru. Es sacīju tikai to, ko esmu dzirdējis no dažiem uzņēmumiem par elastīgumu. Man sociālai jautājumi ir ļoti svarīgi. Un mums kolēģijā bija jau debats par to, bet ir jāzina arī, ko vēlas e, uzņēmumi un rūpniecības nozara. P Eiropā pietrūkst elastīgums. Ja ir iespēja iegūt vairākus simtus labi kvalificētus darba vietas uz diviem, trim, varbūt pieciem gadiem. Manuprāt, ir labāk šādus darbus noturēt Eiropā. Protams, ka darba tirgus nodrošinājums ir nepieciešams nevis, tas ir labāk nekā tas Ķīnā aiziet vai kaut kur citur. Bet mums, protams, jādomā par to tāpat arī par prasmes jautājumiem, izglītību. To arī atjauno, eh, to arī atkārto eh, uzņēmumi. Nesakritība starp izglītības līmeni un prasmēm, tātad kas tiek ražota, varētu teikt, mūsu universitātēs, un tas, kas nepieciešams uzņēmumiem faktiski. Pētniecība un izstrāde Vairāk jautājumu bija vērsts arī uz šo jomu. Eiropas bankās ir liela naudas līdzekļa, bet šī nauda, vismaz attiecībā uz uzņēmumiem, ir uzņēmumiem. Ja varētu saukt tradicionāliem uzņēmumiem, pilnīgi pietrūkst riska, vēlme, nav vē, bankām vēlme ieguldīt līdzekļus inovatīvos uzņēmumos, inovatīviem uzņēmumiem jāmeklē līdzekļi ārpus Eiropas. Uh, Un tas ir arī viens no mūsu mērķiem - mainīt šo pieeju. Mums ir nepieciešams plašs finanšu instruments klāsts, kas tiks piedāvāts kapitāla tirgus savienības ietvaros. Mēs neesam eh, muļķi, muļķāki par eh, citām pasaules daļām. Kāpēc mēs nevaram radīt uzņēmumus, kas tik tiešām ir inovatīvi, kas var attīstīties no nulles līdz desmit miljonu apgrozījumam? Uh, Mums e, robežas ir 2 miljoni eiro. Tas ir brīdis, kad uzņēmums e, var savākt līdzekļus, bet tikko ir vajadzīgs vairāk, ir jādodas ārpus Eiropas. Es piekrītu Foksa kungam. Jā, es piekrītu jums. Darba vietas rada uzņēmumi, ne jau administrācijas vai kas cits. Es piekrītu jūsu sacītajam par to, ka ir nepieciešams mazāks regulējums, mazāk sloga, mazāk šķēršļu. Šobrīd ir tik daudz, kas radīts, ka ir atkal jāieklausās rūpniecības nozarē, un var atkal atsaukties uz to, ko eh, sacīju es un mans dienas, esam atsaukuši vislielāko tiesību aktu priekšlikumu skaitu, kad šī gada janvārī sākās šī programma. Es piekrītu jums, Man nepatīk lieli plāni, bet nē, esmu vēl gadu, kā jūs sacījāt, šajā matā astoņus mēnešus. Bet varbūt es varu dažas domas tomēr uzlikt uz papīra. Un tad lūdzu vērtējiet mani un manu dienestu pēc tā, ko es panāku. Tas, ko es redzu kā būtisku jautājumu rūpniecībai, lielai rūpniecībai Viņiem ir ilgtermiņa investīcija plāni, tam ir nepieciešama stabilitāte un likumdošanas eh, prognozējamība. Tas tas, ko viņi prasa. Viņi nevar mēģināt kaut ko eh, sasniegt, tik līdz pirmajam līmenim, un mēs pēkšņi esam pie, pieņēmuši jaunu likumdošanu un cenšamies eh, virzīties kaut kur vēl tālāk, pilnīgi kaut kādā citā virzienā. Tāpat vēl vairāk ir no jums pieminēja jautājumu par MVU. Problēmas ar MVU rodas eh, gan no nacionālās likumdošanas, no nodokļu likumdošanas, uzņēmumu izveidas. Kas vēl ir grūtāk šiem uzņēmumiem tikt galā ar to nacionālā līmenī, nemaz nerunājot par Eiropas līmeni. Bet es centīšos, cik vien tas iespējams, skatīšos jautājumus par nozarēm Redzēs, eh, cik sekmīgi tas būs. Pirmā nozara būs ķīmiskā rūpniecība. Tur ir ļoti detalizēts Eiropas regulējums spēkā, un tur šīs problēmas ir jārisina. Tālāk Butikofer kungs eh, par to, kā mobilizēt dalību valsts. Eh, es ne, nerunāju tik daudz par ilgspējību, bet uh, konkurētspēju, jā, es runāju par enerģētiku, rūpniecību. Jā, protams, pie tā mums jāstrādā. Jā, mēs ieklausāmies visos, eh, visās interesētās pusēs. Mums ir augsta līmeņa grupa energointensīvā nozarē, kur ir rūpniecības nozars pārstāv, vides NVO un arotbiedrību pārstāv. Es nerunāju tikai ar rūpniecības nozars pārstāvjiem, es runāju ar ļoti plašu cilvēku grupu, kuriem ir kaut kas sakāms par rūpniecības konkurētspēju un, un eh, rūpniecības ilgspējību. Es ļoti cieši sadarbošos ar dalību valsti, īstenošanas kontrolē, tā skaitā konkurences padomas ietvaros, un cerams, ka tādējādi mēs mainīsim līdzinējo darba veidu, jo, kā jau es sacīju iepriekš, šobrīd tas nedarbojas īsti ideāli. Mums ir nepieciešama lielāka sadarbība starp dalību valstīm un institūcijām, bet arī starp pašām dalību valstīm. Jo, kā es to redzu šobrīd, ar tādu Šobrīd ir diezgan grūti, diemžēl, panākt vienošanos padomē par jebkuru jautājumu. Par va valsts atbalstu politiku. Uz to es varu atbildēt rakstiski. Šobrīd es varu sacīt to, ka valsts atbalsts un enerģētika ir uh, Eh, jautājumu, kur man eh, kolēģi, Kanietes kungs, eh, piemēram, ir kolēģi, ar kuriem es lielā mērā sadarbojos, tam ir saikne ar rūpniecības politiku. Un mums ir lielā mērā jāsadarbojas. Tāpat mēs arī nāksim klajā ar dokumentu. Tas būs mūsu skatījums pa, uz risinājumu valsts atbalsta jautājumā tieši rūpniecības kontekstā. Manuprāt, ir svarīgi, lai būtu šāda, ska, šāds e, skatījums vai perspektīva. Ja mēs kaut ko sekmīgi esam panākušies astoņos mēnešos, tad jāsaka, mēs esam integrējuši eh, rūpniecību visās politikas jomās. Mēs eh, esam pievērsuši lielu uzmanību, lai visās stratēģijās un komisijas dokumentos tiktu ņemts vērā rūpniecības nozars viedoklis. Par finanšu instrumentiem es jau sacīju, eh, varbūt par savienības patentu vēl, vienoto patentu. Tas tikko ir ticis eh, Eiropas patentu birojā apspriests īpaši izvēlētajā komitejā, un daži dalību valsts ir tādu paradoxālu nostāju pieņēmuši, ļoti, nosakot ļoti augstas igadējās maksas, eh, kas būtu maksājums uzņēmumiem, lai atjaunotu patentu, kas būs spēkā uz visu Eiropas eh, Savienības teritorijā. Un es sazinājos ar vairākiem dalībvalstu pārstāvjiem, un dažkārt dalībvalsts, kas iestājas par vienoto tirgu, lielā mērā prasa augstas atjaunošanas maksas. Es nezinu, kāds varētu būt risinājums šodienai bet iemesls, kāpēc tas tā bija, ir tādēļ, ka atjaunošanas maksu dala Eiropas patentu birojas un Nacionālajai patentu biroji, un Nacionālajai patentu biroji prasīja augstas atjaunošanas maksas. Es nezinu, kāds ir risinājums šobrīd, pieņemts lēmums tikai šodien, pieņemts, bet varbūt es arī uz to varu atbildēt jums rakstiski. Atbild mēs esam panākuši, arī, kā es prasītu iepriekš, atlaides maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Uh, oh, thank you very much, Madam Commissioner. Paldies, komisārs Kunze. Nākamais runā, nākamā runātāja kārta. Certainly. Like than... Es aicināšu jums neizteikties ilgāk par divām minūtēm, jo desmit cilvēki manā runātāja sarakstā, un mums līdz pieciem jābeidz darbs. Vajadzētu samazināt tad runas laiku divas minūtes šobrīd. Komīkundzes pirms. Grazie, prezidente. Grazie. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāras kundzei par to, ka viņa ir ieradusies mūsu skatījumā. Šīs ir liederīgas sēdes. Un es gribētu prioritāri uzdot uh, specifisku jautājumu. Tas ir saistīts ar septīto pantu regulējumā par tirgus uzraudzību. Es esmu atbildīga parlamentā par šo jautājumu un gribu uzdot divus īsus jautājumus. Pirmkārt. sektors mēbeļu ražošana un rotas lietas. Abi šie sektori bija jāiesaista direktīvā, aptvērums bija jāpaplašina, taču padoma ir pret šo iesaistīšanu regulējumā ar marķējumu ražots kādā valstī made in. Taču uh, Ražotāji ir par to, lai uz viņu precēm būtu šis marķējums ražots tādā un tādā valstī, gan, mēb, eh, gan uz mēblēm, gan arī uz uh, eh, rotaslietām. Kāda ir jūsu nostāja? Paldies! Okay, sorry. Jā, es atvainojos, es klausījos. Es atvainojos. Ādam Angelikam vārds. O, dziękuję bardzo. Pani komisārs. Re... Jā, liels paldies, komisārs kundze. Małych, średnich. Jā, daudzie mazie un vidējie uzņēmumi visā Eiropas Savienībā ražo, un tam ir pietiekami daudz vietas Eiropas Savienībā. Runājot par ar pakalpojumiem. Jā, šeit ir sarežģīti ražot inovatīvus produktus. Jā, ja šeit kāds eh, piedāvā ražojumus, tad viņi kļūst par konkrētiem tiem, kas eh, panāk deindustrializāciju. Viņiem ļoti spēcīgs finanšu spēks. Tas ir, viņiem ir jākonkurē ar korporācijām, kuriem ir ļoti uh, lieli patenti un laboratorijas. Mans jautājums, kā jūs šos mazos un vidējos uzņēmumus ja viņiem, kā viņi var īstenot, būt konkurētspējīgiem tirgu, kā varētu atbalstīt to, ka kapitāls atbalsta vietējās uzņēmē darbības. Tam visam vajadzētu notikt tīklā, atbalstīklā. Ir ražošana, kas nav tik sarežģīta, kur ir vajadzīga tikai viena ražotne, lai apmierinātu vietējo prasījumu. Ne nu, jau visam ir jānotiek tādā lielā tīklā. Jā, mums būs uh, Lakam jāpārslēdzas uz. Tagad Vibatskas kundze. Paldies priekšādātā. Paldies komisārs kundze par uh, tad visaptverošu pieeju, lai risinātu rūpniecības problēmas. Gribētu pieminēt inovāciju jautājumu. Ir jaunākai pētījumi par inovācijām. Tie balstās uz lielu uh, respondentu atbildēm, un 60% eh, tieši izmaksas ir šķērslis, un 70% no šīm izmaksām aizkavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu rūpniecībā, un 46% ir eh, pašu kapitāla trūkums. Un eh, ārējo finansējumu avotu trūkums tie 32%. Esošie instrumenti, kā kosma vai mazo vidēju uzņēmumu instruments, apvārsnes. To visu ļoti grūti izmantot, tīpaši mazākiem un vidējiem uzņēmumiem. Vai komisija vēlas eh, šos instrumentus pilnveidot, ieviest jaunus instrumentus? Vai komisija grasās vērsties pie dalību valstīm, lai atvieglotu pārstruktūrēšanas procesus? Un lai sniegtu uzņēmumiem jaunu iespēju, lai tie gūtu panākumus. Paldies! Gribētu dot vārdu Vernes kundzei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies Bienkovskas kundzei par labo pārskatu un arī par to, ka jūs mēģināt koordinēt šos, šīs nozīmīgās jomas. Es domāju, ka tas ir nu, tāds labs pieejas punkts mūsu diskusijām. Lasu jūsu vēstuli, jūs um, atsaucaties arī uz paziņojumu par rūpniecību 2014. gadā. Jūs jau uh, sākuma ievadvārdos teicāt, ka šis ir pirmais dokuments, varbūt, ka būs kāds starp dokuments, varbūt kāds uh, vēl dokuments par to, cik tālu ir īstenots, vai arī, um, piemēram, dokuments, kas sagatavos uh, atbilstošo ziņojumu 2016. gadam. Tagad rūpniecība 4.0. Par to jau tika runāts. Un uh, konkurētspējai MBU tas ir ļoti nozīmīgi, lai uh, Mm, šī saikna ar digitalizāciju uh, tiktu uzturēta. Komisārs Otingers teica, ka mm, nu, uh, gada desmitas beigās digitalizācija būs noslēgta un um, viss sagatavošanās darba pabeigta. Tādēļ mans jautājums, vai ir iespējams takts, ka šogad uh, vēl būs tāds koncepts rūpniecība 4.0? kas nevis pievērsīsies atsevišķiem, nevis atsevišķiem tematiem, kā lielapjoma dati, bet gan a, visam kopumā, norādot arī, a, kā a, MVU attīstīsies. A, nē, man taču vēl ir laiks, jā. Tad a, pietrūkst atsauksmes uz reindustrializāciju 20% apjomā. Jūs jau uh, intervijā izdevuma Handelsblatt teicāt, ka skaitļi nav tik nozīmīgi, bet tie ļauj mums uh, salīdzināt situāciju, vai uh, šis 20% mērķis ir saglabāts, vai arī ir noteikti kādi jauni mērķi starp laikā. Paldies! Disciplīna. Jā, jums ir tiešām fantastiska disciplīna, kolēģi. Erikson kungs, nākamais runātājs. Thank you very much. Lies paldies. Runāšu zviedru valodā ja tas ir pieņemams. Jā, at... Jā lūdzu. Tā tad. Mans viedoklis ir eh, tāds, ka, ja mēs gribam būt ticami ar Eiropas rūpniecības politiku, tad mums ir jābūt konkrētiem un ilgtermiņā jārisina jautājumi. Problēma šodien ir eh, tāda, ka mūsu Eiropas tautsēmniecībās eh, pārāk daudz īstermiņa domāšana. Uh, ir pārstāvēta, tas skar um, investīcijas, uh, bankas un rūpniecību. Viss strādā ar īstermiņu perspektīvu. Es esmu nobežījies par to, ka, ja raugos uz uh, Eiropas parlamenta jaunajām um, aktivitātēm un jauno darba sākumu, iespējams arī komisijā, tā, ka, ir tā, ka visas šīs aktivitātes ir īstermiņam uh, paredzētas. Uh, Es domāju, ka ja mēs plānojam ilgtermiņa pētījumu līdzekļus, tad taču nevaram arī pieņemt, ka tie uzreiz atmaksāsies, un tāpat arī investīcijas ir jāvērtē ilgtermiņā. Taču liekas, ka šādu ilgtermiņa investīciju, nu, burtiski investīcijas programma, um, ko piedāvā Eiropas komisija, tāda nemaz nav. Daudz, kas ir ļoti īstermiņa. Uh, domāšanai pakļauts, un es domāju, ka ilgtermiņa plānošanu nevajadzētu uztvert šeit kā izņēmumu. Komisāra Vienkovskas kundze, es domāju, ka pastāv arī tāds risks, ka Eiropas komisija varētu īstermiņā rīkoties, nevis skatīt ilgtermiņa perspektīvas, lai spēcinātu Eiropas konkurētspēju. Madam. Paldies. Nākamā runātāja kolēģe Ernstas kundze. Jā, paldies. Arī no manas puses gribu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, jūs daudz runājat par rūpniecības attīstību, vispareizi, nemaz nav kas ko iebilst, taču mums ir arī lielas atšķirības starp dalību valstīm. Mēs redzam dažas valstis tādas kā Spānija, Grieķija, jā, nu arī Īrija, Portugāla kurās uh, rūpnieciskā attīstība un darba vietas, uh, darba vietu pietrūkst. Šeit ir milzīgi deficīti un ir ļoti lielas atšķirības uh, ar tādām valstīm kā Vācija un Francija. Ko jūs darīsiet īpaši krīzes valstīs, lai veicinātu rūpniecības attīstību? Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Jūs teicāt, jūs gribat radīt uzņēmumiem draudzīgu vidi. Uh, Man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Vai jūs esat gatava ar jūsu kolēģiem komisāru Špidlu, kas atbild par nodarbinātības jautājumu sociālo sfēru un citām, kopīgā uzklausīšanā padomāt par to, kā rūpniecības attīstība var tikt ievirzīta darba ņēmējiem pozitīvā uh, gultnē. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo darba tiesības, pamatiesības, viss tas ir jāievēro. Un treškārt, šodien uh, lasīju, ka jūs vēlaties veicināt um, bruņojuma pētniecībai, ka jūs daudz līdzekļu um, esat gatava. Um, novirzīt 100 eh, miljonus eh, eiro eh, es finanšu ietvarā mm, pētniecībai aizsardzības jomā. Vai jūs varat pastāstīt, kādas idejas jums ir, ar ko esat jau konsultējusies, kāds ir dalībvalstu viedoklis par šo jautājumu un kādi konkrēti projekti ir? Thank you very much, man. Liels paldies. Zerenati kungs. Grācija, prezident. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, es um, sveicu jūs, komisārs kundze. Es ceru, ka jūs uh, varējāt ātri pārvarēt šķēršļus. Paldies, ka ātri ieradāties pie mums. Un jautājums, uh, jautājums par uh, šo marķējumu ražots tādā un tādā valstī. Septītais pāns um, direktīvā vai atbilstošajos um, regulējumos. Jūs zinat, ka mūsu skatījumā ir ārkārtīgi nozīmīga, lai būtu izcelsmes marķējums uz produktiem, jo es domāju, ka tas uh, ir labākais veids, kā aizstāvēt patērētājus. Un vēl nesen uh, padome. Uh, jau um, nezkuro reizi noraidīja uh, šādu kompromisu iespējamību. Komisija teica, uh, ka tā ir gatava um, spērt soli valstīm pretī, lai palīdzētu pārvarēt uh, problēmas, lai rastu kādu risinājumu kompromisu. Taču uh, šim kompromisam vajadzētu aptvert nozīmīgus sektors, kas tiek aizsargāta. Runa iet par to, ka ne tikai uh, patērētāji tiek aizsargāti, bet arī mūsu ražošanas aktivitātes, nu, piemēram, keramika, kurpes, tekstila sektors apģērba ražošana, mēbeles, koki izstrādājumi un juvelieru izstrādājumi. Būtu um, ļoti labi, ja mēs varētu nedaudz vairāk uzklausīt jūsu viedokli par to, kas konkrēti tiks darīts šajās jomās. Šenovski. Paldies, Tošenovska kungs. Vārds jums. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Es eh, gribētu arī eh, teikt paldies par šo iespēju jūs, komisārs kundze, uzklausīt. Gan ievadvārdos, gan arī atbildēs jūs eh, ļoti plaši skatījāt tēmatus, un es savukārt gribu uzdot jautājumu, kas turpina Nīblers kundzes teikto. Tas skar Galileo un Koperniks programmas, šīs sistēmas. Tagad uh, nonāk uh, tādā attīstības fāzē, ka mēs runājam par uh, Pieņemšana eksploatācijā tie ir ES projekti, daudz kas ir atkarīgs no dalībvalstīm, taču Galileo un Kopernikus mm, šīs, šie eh, jautājumi tiek skatīti ES līmenī. Un tādēļ mans jautājums, eh, ko konkrēti jūs eh, darīsiet Eiropa šeit, saskars ar vispasaules konkurenci attiecībā uz satelītiem. Eiropas parlamentā notika diskusijas par to, kāda varētu būt šo sistēmu civilā izmantošana, bet, protams, ir arī drošības jautājumi kas ir saistīta ar Galileo un Kopernikus. Varbūt, ka atkal a, vajadzētu diskutēt par šiem jautājumiem, kā šīs sistēmas tiks izmantotas. Būs a, ļoti interesanti ne tikai attiecībā uz a, tirdzniecību, bet arī a, tas skar citus jautājumus. Agrāk a, problēma a, e, nebija pieminēšu īzis un Krieviju, taču tagad ir uh, cita attīstība, un tas būtu jāievēro. Tagad divi pēdējie runātāji. Rodžers Helmerkungs. Uh, thank you, Chairman. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es, manuprāt, biju pievērsts uh, savu uzmanību sekretārātam jau agrāk, bet nu labi. Komisārs Kundze, jūs minējāt ķīmiskās rūpniecības nozaru kā uh, ļoti sekmīgu nozari Eiropā. Ko jūs varētu teikt par Džima Ratcliffa sacīto, kurš ir viens no lielākajiem bosiem šajā nozare, kurš saka ar pašreizējo enerģetikas politiku un cenu politiku eh, no ķimiskās rūpniecības pēc desmit gadiem Eiropas Savienība nekā vairs nebūs palicis. Šodien eh, ap, ehm, šodien eh, piedalījos tēraudu rūpniecības organizētās pusdienu pasākumā. Un šorīt eh, komisārs Kūndze, es eh, lasīju jūsu eh, vēstuli un atbildēju uz to, un vēlējos sacīt, ka jūs ignorējat vai nepievēršat pietiekam uzmanību diviem svarīgiem jautājumiem, kas neļauj būt konkrētspējīgai šai nozarei Eiropā energoresursu eh, cenas, eh, kas nebūtu gan arī reliģiozi piesaistīti atjaunojumiem energoresursiem un pārāk liels regulējums. Man prieks redzēt, ka savos komentāros jūs vismaz sākāt eh, reaģēt uz pārregulē, pārāk lielu regulējumu problēmu. Varbūt, ka jūs arī energoresursiem pievērsieties ar tikpat lielu enerģiju. Uh, Tas, ko mēs darām, eh, komisārs Kunze, ar savu enerģētikas politiku, mēs spiežam tās nozars, kas intensīvi izmanto energoresursus, eh, virzīties projām no Eiropas. Eh, rūpnīcas tiek slēgtas, tērauda rūpniecība, cementa ražošana, stikla ražošana, viss šīs nozares slēdz rūpnīcas. Uh, pārcies uz citurieni ar zemākiem vidas standartiem, līdz ar to mēs ne tikai graujam Eiropas rūpniecību, bet palielinam globālās CO2 izmešu līmeņus, un, manuprāt, tas ir vienkārši trakums. Paldies, kolēģi! Pēdējais manā sarakstā ir Urbans Krespo. Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias, señora comisaria, por su. Paldies Komisārs Konze, paldies, ka ieradāties šodien mūsu sēdē. Jūs zinat, ka sociālā ekonomika un solidāra a, izturēšanās a, šodien atrod situācijā, kad a, simtiem tūkstoši cilvēki ir nodarbināti. A, ir aptuveni 8 miljoni dažādu apvienību. Tas ir sektors, kas ir saistīts ar nodarbinātību, nodarbinātības kvalitāti un citiem jautājumiem. Krīze, tās ietekme un taupības politika, to diemžēl eh, atbalstīja valdības un dažkārt arī sociāldemokrātu eh, vadītās. Cilvēki paši vēlas noteikt, ko viņi ražo. Viņi negrib tikai reaģēt uz tirgus attīstību. Komisārs Kundze, mans jautājums ir tāds, kas kosme programmas ietvaros tiek plānots, lai konsolidētu un veicinātu Eiropas tīklu, kas būtu solidārs, so, solidāras sociālās ekonomikas attīstība? Nākamais jautājums. MVU Spānijā uzņēma, MVU uh, rāda 75% no darba vietām, taču uh, saņem um, aptuveni 35% no valsts uh, pasūtījumiem. Un šo taču vajadzētu atvērt, un tagad ar TTIP um, transatlantisko konkurenci nozīmēs attīstība tāda, ka tikai lielie uzņēmumi uh, noteiks situācijas attīstību un tas savukārt um, pārkāpja brīvas konkurences uh, principus, jo rodas tādas klauzulas, ko var uztvert kā mm, tirdzniecības ierobežojums. Tādēļ mans jautājums ir, kā jūs domājat, kādas būs TTIP sekas uzņēmumu tīkliem, maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropā? Un arī kā tas uh, ietekmēs kvalitatīvi augstvērtīgas darba vietas Eiropā. Vai jums ir kādi dati, vai jūs improvizējat? Sorry about that. Uh... Jā, nu ko lai saka, tagad uh, dosim vārdu komisārs kundzei, šis bija pēdējais runātājs, ļoti interesanta diskusija. Lūdzu, vai varētu jūs lūgt atbildēt uz šīm jautājumiem un piezīmēm? Paldies, priekšsēdētāji! Un atvainojos tiem, kuriem varbūt nesniegšu pilnvērtīgas atbildes, vai vismaz tādā veidā, kā jūs to būtu gribējuši. Es varu jums sniegt rakstisks atbildes tādā gadījumā. Divi jautājumi par šo marķējumu made in. Mēs Eiropas komisijā esam pasūtījuši pētījumu par 7. pānta pieliepienošanu. Uh, un nepastāv padomē vienošanās par šo jautājumu. Diemžēl varu atkārtot tikai to, ko sacīju padomē. Eiropas Savienība darbojas uz kompromisu panākšanas pamata, un to es nevaru pieņemt, ka puse no Eiropas pilnībā bloķē tirgus uzraudzības un produktu drošuma paketi viena panta dēļ kurš ir ļoti svarīgs otrai Eiropas pusē. Un tam ir, acim redzot, labs iemesls, kādēļ tas tiek darīts. Mēs darīsim, ko varēsim, bet šobrīd nekas nav vēl panākts. Diemžēl. Un pētījums liecināja, ka keramika un uh, pārtika bija divas jomas, uz, kuru, uz kurām koncentrējās šī, šis pētījums. Un nu, žēl, ka mēs nevaram e, īsti tikt galā ar tādu nelielu jautājumu un bloķējam ļoti svarīgu paketi par e, tirgus uzraudzību un preču drošību. Par reindustrializāciju un MVU varu tikai piekrist gan eh, Umbatskas eh, kundz un Girig kungs eh, sacīja, ir finansējuma avota MVU inovācijai, mums pie tā jāstrādā. Mums ir pietiekam plašs finanšu instrumentu klāsts nepieciešams, līdzīgi kā tas ir ASV. Tā šobrīd Eiropā nav, bet es jau apspriežam ar dalību valstīm to, kā uh, pēc iespējas plašāk izmantot finansējuma avots no dažādām Eiropas programmām, bet arī no nacionālajiem resursiem. Tālāk vienotais tirgus, protams. Tas tiešām varētu palīdzēt. Mēs apspriežamies arī ar MVU. Vienotais tirgus ir kaut kas tāds, ko viņi ar nepacietību gaida. Uh, bez fragmentācijas, vismaz ne šāda veida fragmentācijas, kāda ir Eiropas Savienībā, kad ir 28 atšķirīgi juridiskie režīmi, atšķirīgi juridiskie noteikumi, jo viņi var sacensties tikai ar ārējiem konkurentiem ja viņi būs spēcīgi Eiropas Savienība. Ja viņi ir spēcīgi tikai vienā dalībvalstī, tas nav pietiekami. Viņiem ir jākļūst stiprākiem Eiropas Savienībā iekšienē un tad jāspēj konkurēt ar globāliem konkurentiem. Rūpniecība visiem Mēs sadarbojamies ar komisāru Otingeru pie šī jautājuma. Ir vairākas lietas, uz ko mums jākoncentrējas, piemēram, infrastruktūra, lielapjoma dati, piedarība, platforma, geobloķēšana, citi jautājumi vēl. Bet ir vairākas programmas dažās dalībvalstīs. Ir Francijā, piemēram, šī programma ir e, e, industrija 4.0 Vācijā, līdzīgi arī Nīderlandē, Zviedrijā. Bet tas, kas mums ir nepieciešams, ir tāda visa Eiropas e, programma, koncepcija. Nepietiek ar to, ka dažām dalību valstīm ir savs, savu koncepciju, tāpēc arī digitālais vienotais tirgus ir nepieciešams. Un tagad strādājam arī pie rīcības plāna šajā jautājumā. Aizsardzība. Ar eh, augstlīmeņa grupa pētniecības jautājumā šajā jomā ir tikusies vienu reizi. Eh, pēc vasaras būs nākamā tikšanās. Bet svarīgākais ir tas, ka šepas, eh, šerpu grupa strādā un līdz nākamā gada martam ar ziņojumu no šīs augst līmeņa grupas mēs būsim identificējuši divas, trīs tehnoloģijas, kuras spēsim finansēt no Eiropas līdzekļiem šajā īsajā trīs gadu periodā pirms noslēdzas šī daudzgadu finanšu schēma. Un tad būsim gatavi varbūt finansēt pētījumu Eh, saistībā ar CSDP eh, aizsardzības eh, rūpniecībā nākamajā daudzgada finanšu schēmā ar atsevišķu budžetu. Tas ir ļoti svarīgi. Grupā ir uzņēmumi, pārstāvi, zinātnieki, politiķi. Manuprāt, tas ir tās labs līdzsvars atrasts, identificēt nezinu kādas trīs tehnoloģijas, kuras varētu finansēt no publiskajiem līdzekļiem. Eriksona kungs sacīja, ka mēs eh, strādājam tādā īstermiņa perspektīvā. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa perspektīva, bet mums ir nepieciešami īstermiņa rezultāti, kas būtu redzami iedzīvotājiem, rūpniecībai, mums visiem. Salīdzinoši īsākā laikā nekā pēc 20, 15 vai 10 gadiem, un es darīšu visu iespējamo, lai šādi īstermiņa rezultāti būtu kaut vai katru gadu redzami. Nākamais gads, atbildot uz Tašanovskunga jautājumu. Nākamajā gadā mums būs rīcības plāns, Galileo, tirgus apgūšana, kādā veidā uzņēmumi var gūt peļņu no pakalpojumiem un aplikācijām, kas būs pieejams caur Galileo par pārāk lielu regulējumu un energo cenām. Es neignorēju to tik tiešām. Esmu ļoti lielā mērā pret pārāk lielu regulējumu, darīšu visu, ko, e, kas iespējams, lai atsaukt pēc iespējas lielāku e, nevajadzīgu tiesību aktu priekšlikums, un globāli mēs varam būt vienīgā uh, teritoriju, varbūt, kur mēs uh, daram sev pāri ar noteiktajiem uh, eh, vidas mērķiem. Ja to dara visi, tad, protams, tas ir labi, bet ja mēs esam vienīgie, kas to dara, tad tas ir lielā mērā arī kā drauds mūsu rūpniecībai. Paldies! Priekšsarētājs, paldies komisārs kundzei par jūsu atbildēm, par jūsu prezentāciju. Un cerams, ka varēsim vēl tikties vairākas reizes šogad. Protams, ka ne jau pirms vasaras brīvdienām ir nepieciešams aprunāt šos jautājumus. Ja varu vēl pieminēt 15. un 16. jūlijas eh, rīts un pēcpusdiena. Tātad 15. 16. jūlijas. Četras reizes vēl tiksimies vēlreiz. Paldies komisārs kundzei un visiem paldies!